Uh, where's my button? That one. So, guten Morgen, meine Damen und Herren. Labrīt, dāmas un kungi. Man ir liels prieks jūs šorīt sveikt zālē. Sāksim sanāksmi un gribēju pateikt, ka pēc tam ir paredzēts balsojums. Un, protams, kolēģi nebūs pārāk priecīgi, ja balsojums iekavēsies. Uh, un tādēļ lūgtu eh, kolēģis ievērot sev atvēlot uzstāšanās laiku. Nu, būšu nedaudz iecietīgs, bet tagad uzreiz eh, ķersimies pie darba kārtības, un pirmais ir, eh, jā, Karls Rosē Ibruis Angulo kunga ziņojums atkrituma apsaimniekošanas direktīvas piemērošana. Četras minūtes referentam lūdzu. Gracias, señor presidente. Permítame que mis primeras palabras. Paldies, priekšsādātāji. Iesākumā es gribētu pateikties sekretariāta personālam, gatavojot šo ziņojumu. Lūguma raksta komitejas sekretārs ir strādājis ļoti smagi pie tā, un arī Virģinija Matijas mani asistenti ir bijuši ļoti centīgi sniedzot savu ieguldījumu šī ziņojuma tapšanā. Priekšstādātāja pirms apmēram gada lūgumrakstu komiteja nolēma sagatavot ziņojumu par atkritumu apsaimniekošanu Eiropas Savienībā. Lēmums tika pieņemts tāpēc, ka mēs konstatējām, ka daudz lūgumraksti tika iesniegt tieši saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu, ar uh, atkritumu poligonu, nelegālu izvietošanu un tā tālāk. Šis jautājums ir bijis ļoti jūtīgs, un mēs nosūtījām daudz ekspertu grupas, lai secinātu, kāda ir reālā situācija uz vietas. Un tāpēc mēs esam nonākuši plenārsēdē šeit, Eiropas parlamentā, jo šis jautājums ir ļoti svarīgs, tam ir jāpievērš liela uzmanība, mums jāsaglabā modrība, mums jānodrošina, ka pašreizējie tiesība akti tiek attiecīgi īstenoti dalībvalstīs. Un kā jau es apsīju manas uh, uzrunas sākumā, vairums pilsoņu uzskata, ka valsts iestādes sniegs uh, efektīvus uh, valsts pakalpojumus uh, drošības, transporta, izglītības jomā. Taču temats, kurš izraisa ar vienu vairāk lūgumu rakstu, ir tas, ka daudzās dalībvalstīs valsts iestādes patiesībā nevar apmierinoši risināt atkrituma apsaimniekošanas problēmu. Eiropas Savienība ir pieņēmusi daudz tiesību aktu, kas ir spēkā visās dalībvalstīs, un tas tiek darīts ar mērķi nodrošināt pietiekošu juridisku ietvaru, kas um, ļauj uh, risināt mūsu modernās uh, dzīves uh, uh rezultātus, uh, tai skaitā, piemēram, attiecībā uz atkritumiem. Tātad tas viss ir mūsdienu dzīves stila um, gala produkts. Tad, ja mēs to neizvirzām par savu prioritāti, tad eh, tas eh, izraisa ļaunas sekas eh, ne tikai attiecībā uz pilsoņu labsajūtu, bet arī uz vīdi un vides ilgspējīgumu. Šis tēmats, atkrituma apsaimniekošana, ir problemātisks ar vien daudzās vairākās dalībvalstīs. Uh, šī problēma pārvēršas par daudz bažu avotu daudziem pilsoņiem. Ja jūs paraugāties uz atkrituma apsaimniekošanas politikas analīzi, tad ir secināmi lieli kontrasti. Piemēram, pastāv daudz gadījumu, kad netiek ievērota Eiropas Savienības tiesību aktu struktūra ir uzsākts 170 pārkāpumu procedūras uh, saistībā ar atkritumu poligoniem. Tas attiec uz tiesību aktiem par poligoniem. Un uh, ir 690 nelegāli atkritumu poligoni, kas tiek uh, izmantot Eiropas Savienībā. Un tas arī neļauj attiecīgi pārstrādāt atkritumus. Mums ir jādara viss, Eh, kas mūsu spēkos, lai risinātu atkrituma apsaimniekošanas problēmu. Un komisija arī raksturoja savus vidustermiņa eh, mērķus, un eh, šādā kontekstā priekšstādātājs gribētu uzsvērt to, ka daudz, ka lielais pārkāpuma procedūru skaits ir saistīts ar tiesību aktu neievērošanu. Taču lūgumrakstu iesniedzēji savos lūgumrakstos norāda, ka daudz kas vēl ir darāms efektīvi tiesību aktu īstenošanas jomā, un tas ir saistīts ar atkritumu apsaimniekošanu augstākā līmenī. Ir arī daudz citu eh, regulu, kas ir saistīti, piemēram, ar eh, vides, eh, vides ietekmes novērtējumu. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu Georgievais kundzei, kas eh, pārstāv Eiropas komisiju. Trīs minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Priekšsēdētāji kungs, godātie parlamenta deputāti, komisijas vārdā es gribēju pateikties Itur Gaiza kungam par ļoti labi pārdomātu ziņojumu par atkritumu apsaimniekošanas direktīvas piemērošanu, kas tika pieņemta 2008. gadā. Vēlējos pateikties arī komitejas locekļiem un par ieguldījumu, ko viņi sniedz šajās debatēs. Komisija augstu vērtē šo ziņojumu. Tur ir eh, ļoti nozīmīgi fakti, kas ir saistīti ar atkritumu apsaimniekošanas direktīvas izmantošanu dalību valstīs. Mēs jau vairākas reizes esam atkārtojuši, ka pilnīga likumdiešanas pārņemšana ir izšķirīgi svarīga, lai garantētu visu vidas normu ievērošanu Bet, neskatoties uz to, mēs vērojam, ka ir lieli trūkumi likumdošanas piemērošanā un joprojām ir milzīgas atšķirības dalību valstīs, ņemot vērā to, cik daudz atkritumu patiešām tiek apsaimniekoti. Un tas, protams, apdraud gan mūsu vidi, gan cilvēku veselības, bet negatīvi tāpat ietekmē arī uh, industriju. Piemēram, uh, nevar pārstrādāt tik daudz atkritumu, tas zināmā mērā arī ir biznesa. Gribēju pateikt, ka tiek palaists vējā daudzas iespējas nepilnīgi īstenojot tiesību aktus, un šeit mēs runājam par 72 miljārdu eiro pazušanu viena gada laikā. Uh, Ja viss norisinātos saskaņā ar likumdošanu, mēs varētu izvairīties no 146 līdz uh, 244 uh, miljoniem tonu CO2 katru gadu. Tas atbilst ļoti daudzu. Uh, automašīnu radītajiem izrinšiem vienu gadu laikā un uh, atbilst 19 līdz 31% no noteiktā CO2 samazinājuma Eiropas Savienībā. Un mēs varētu radīt uh, papildus uh, 400 tūkstoši darba vietu tieši atkrituma apsaimniekošanas un citos pakārtotos sektoros. Tādēļ komisija nosaka, ka ir pilnībā jāievēro jau eksistējošā atkritumu apsaimniekošanas likumdošana. Direktīva ir jāpiemēro bez turpmākas vilcināšanās un jāgarantē pilnīga atbilstība tajā noteiktajām normām. Un, protams, ir jāievēro. Ja Eh, šīs, di šīs direktīvas eh, normas gan pēc burta, gan pēc gāra. Eiropas komisija turpinās novērot, kā šī likumdošana tiek īstenot dalību valstīs, un, protams, mēs varam konsultēt dalību valstis par praktiskajiem īstenošanas aspektiem. Mēs gribam racionalizēt savus resursus un domājam par to, kā eh, šīs lietas tiek organizētas dalību valstīs, kas atrodas visvairāk iepakaļus. Uh, Tāpat mēs gribam uzlabot sadarbību ar Eiropas vidas aģentūru tieši šajā kontekstā. Noslēgumā vēlējos pateikt, ka daudz eh, tiek darīts, lai varētu izgaisināt tās parlamenta bažas, kas tiek ilustrētas ziņojumā. Un es domāju, ka eh, parlaments ir ieguldījis patiešām ļoti daudz enerģijas, lai jautājumu bīdītu uz priekšu. Paldies! Paldies, komisārs kundze! Tagad uh, uzstāsies runātāja grupa vārdā. Pirmais ETP grupas vārdā Pēters Jārs. Trīs minūtes. <clears throat> Paldies priekšsēdētāja kungs, dargās kolēģis. Idurgaiza kungas ziņojumā ir runāts par nopietnu problemātiku, proti par atkritumu apsaimniekošanu Eiropas Savienībā. Un tā ir liela problēma daudzās dalībvalstīs. Paldies, ka Idurgaiza kungs tam ir pieskāries savā ziņojumā. Es vienmēr esmu teicis, ka viņš ir bijis ļoti lietišķs savā ziņojumā. Ir vairāk Eiropas reģioni, kur eh, ir ļoti smagas problēmas apsaimniekošanas jomā, un uh, Eh, tur eh, nepietiek ierīču, lai varētu eh, pārstrādāt atkritumus, un tur rodas vienkārši milzīgi atkritumu kalni. Un, protams, mums ir jāsaprot, kāda ir situācija šajos reģionos. Protams, ka tas nāk par ļaunu gan videi, gan cilvēku veselībai. Tādēļ mums šī problēma pēc iespējas ātrāk ir jārisina jānorāda uz to, ka visiem Eiropas Savienības reģioniem laicīgi ir jāizteno pastāvošā likumdošana šajā jomā un ir jāizstrādā atkrituma apsaimniekošanas koncepcijas, kas patiešām darbojas. Dalību valstīm ir jāuzņem sava atbildība, un galvenokārt tā ir tieši uz dalību valstu pleciem, bet es gribētu mudināt Eiropas komisiju laicīgi iejaukties, ja ir konstatētas kļūdas, ap, atkritumu apsaimniekošanas jomā reģionos, vai arī, ja reģionos attiecīgas koncepcijas netiek izstrādātas, piemēram, nolaidības pēc. Mēs varam runāt arī par to, ja likumdošana netiek ievērota, vajadzētu ātri ieviest sankcijas. Patērētāji, protams, arī spēlē augstu lomu, jo arī cilvēki ir jāizglīto par to, kā radīt mazāk atkritumu un kā esošos atkritumus eh, šķirot. Ņemot vērā to, ka šobrīd pastāv ļoti daudz atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādāšanas iespēju, bet īstenībā vislabākie atkritumi ir tādi, kuri pirmām kārtām nerodas, jo tas ir labi gan cilvēkiem, gan vidēji ietaupa resursus, ko var izmantot citās jomās. Es varu tagad rezumēt, kas mums ir nepieciešams pirmām kārtām. Ir jāizstrādā koncepcija, kā apsaimnietot atkritumus un kā pirmām kārtām no tiem izvairīties. Uh, un komisijai ir jāpasaka dalību valstīm bez konkrētas koncepcijas nebūs naudas no Briseles. Otrām kārtām ja atbildīgās iestādes reģionā negrib vai nevar izstrādāt šādu koncepciju, tad dalību valstīm ir jāpalīdz to izstrādāt. Un, ja ir konstatēta vilcināšanās īstenojot likumus, uh, tad komisijai ir jāpalīdz šīm dalību valstīm, lai tās koncepciju varētu izstrādāt pēc iespējas ātrāk, lai mūsu skaisto Eiropu neaizklātu atkritumu kalni. Paldies! Paldies, kolēģi! Un tagad uzstāsies Judīta Merkīs SD grupas vārdā. Dank vēl, voorzitter. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs Kunze, paldies par jūsu uh, um, labajām ziņām un paldies par to, ka jūs tik daudz uzmanības veltījāt šim jautājumam. Pēdējo gadu laikā mēs uh, lūgumu rakstu komitejā saņēmām daudz lūgumu rakstus uh, da, no daudzām valstīm, piemēram, no Itālijas, Bulgārijas, Rumānijas, Tur uh, tiek deponēts ārkārtīgi daudz atkritumu, un tas notiek nelegālā veidā. Un izskatās, ka atkritumi ir nopietna problēma, kas, uh, nu, tā smagi gulstas uz sirds daudziem mūsu pilsoņiem. Mums ir jārunā par caurskatāmības trūkumu. Pilsoņi grib zināt, kas notiek, viņi grib zināt, ko valdība dala šajā jomā. Protams, tā ir problēma, bet šo problēmu vajag pārvērst iespējās. Jūs teicāt, uh, ir labi, mēs tam pievērsim uzmanību, bet īstenībā šī nav pirmā reize, kad parlaments ko tādu prasa. Mēs jau atkārtoti lūdzam, lai komisija nevien pasaka, ka kaut kam ir jānotiek, bet eh, tai arī tas ir jādara. Ir likumi, ir normas, un mēs skaidru un gaišu pasakām, ka ir jābūt konkrētam plānam, ka ir jāapsaimnieko atkritumi, bet e, ir vēl viens būtisks vārds - īstenošana. Tā tad ir jāpāriet no vārdiem pie darbiem. Uh, Un mans kolēģis teica, ja dalība valsts pašas netiek, spēkā saviem, spē, netiek galā saviem spēkiem, tad tām ir jāpalīdz. Un var samazināt subsīdijas, ja dalība valsts vienkārši nevēlas kaut ko darīt, jo tas nozīmēs spiedienu. Mums ir jāiekustina visas svīras. Uh, Un galu galā, e, ja dalībvalsts neko nedara, tad to var aicināt uz e, Eiropas kopienu tiesu, lai tā beidzot pastāst, kādēļ nekas netiek darīts. Es pieprasu ļoti skaidri trīs principu ievērošanu. Pirmām kārtām tā tad pilnīga neiecietība pret nolaidīgām dalībvalstīm. Otrām kārtām palīdzības sniegšana, ja dalībvalsts pati visu nevar īstenot, jo krīzes laikā ir grūti atrast uh, darbiniekus, resursus un, protams, arī pareizās koncepcijas. Un trešām kārtām - caurskatāmība, jo mūsu pilsoņi vēlas caurskatāmību. Tas ir pats svarīgākais princips. Kas tad notiek ar atkritumiem, uz kurien tie tiek vēsti, vai tie tiek pārstrādāti, un vai tas notiek ilgspējīgā veidā? Mēs patiešām problēmu varam pārvērst iespējās, bet, protams, iespējas mums tieši tagad ir nepieciešams. Un atrisināsim problēmas. Uh, jo tas mūs kavē doties uz priekšu, jo ir reģioni, kas ļoti labi apsaimnieko atkritumus un dara to pat radošā veidā. Un šāds radošais gars nākotnē mums ir ļoti nepieciešams. Paldies! Tagad došu vārdu Alde grupas vārdā deputātē Alfāno. Divas minūtes, lūdzu. Ringrazio, prezidente, tanti auguri par jūsu. Paldies, priekšsēdētāji. Apsveicu jūs ar uh, jauno iecelšanu vicepriekšstādātāja amatā. Esmu ļoti priecīga par to, ka šodien mēs runājam par rezolūciju, sataino visas daudz, visus daudzos lūgumu rakstus, eh, kas sasniedz Eiropas parlamentu. Šie lūgumu raksti ataino reālās Eiropas pilsoņu bāžas par eh, atkritumu apsaimniekošanu. Bieži vien tā ir saistīta ar veselības eh, draudiem un ar kaitējumiem arī ekonomikai. Es atbalstu jūsu ziņojumu struktūru, taču eh, man nevisai patīk, eh, kā tur tiek skatīti uh, eh, incinātori, dedzināšanas uh, poligoni. Pagājuši gadu parlamentā mēs tieši tādā pašā veidā runājām par atomstacijām. Un tagad ir grūti atrast kādu, kurš iestātos par atomenerģiju. Vai tā ir, ka politiķi ar vienu ir tuvredzīgi, vai mums jāgaida kaut kāda tāla nākotne, līdz pārliecināsimies, ka uh, ši, šīs dedzināšanas iekārtas kaitē cilvēku veselībai. Te nav runa uh, par kaut kādu likumu ievērošanu, bet te ir runa par uh, tiesībām, mūsu pilsoņiem tiesībām uz veselību. Un šādi noteikumi ir jāīsteno, tas pats attiec uz atkrituma apsaimniekošanas direktīvu. Mums ir jāpievērš uzmanību prevencijai pārstrādēji. Mums ir reāli jāraugās uz struktūras hierarhiju un eh, šīs dedzināšanas eh, iespējas jāizmanto tikai tad, kad citu iespēju vairs nav. Uh, Un es ceru, ka parlaments varēs nākt klajā ar kādām progresīvākām e, iespējām. Un arī sankcijām jābūt stingrākām. Mēs gribam, lai tiktu ierobežots, e, cik lielā mērā drīkst e, sākt jauns iniciators izmantot. Paldies! Nākošā runātāja zaļo vārdā Auken Kunze. Šis ziņojums uzrāda milzīgi daudz trūkumu. Šis ziņojums ir pārāk jauns, ja tā varētu sacīt. Pārāk daudz mūsu komitejas locekļu nevēlas kritizēt savus uh, biedrus no citām valstīm vai citām partijām. Šis ziņojums vēl ar vienu ir pārāk vispārīgs. Labāk to būtu sagatavojis vīdes komiteja. Lūgumrakstu komiteja nespēja pareizi darboties, tad ja mēs aizmirstam savas politiskās alianses. Taču jāsaka, kas, ka sadarbība bijusi ļoti veiksmīga šī ziņojuma sagatavai. Un te es pateicos uh, eh, Kārlis Hozei Iturgais kungam, jo viņš ir pats ieguldījis ļoti lielu darbu. Te, protams, galvenais ir par uh, tiesību aktu īstenošanu. Nelēma ir tā, ka nepastāv sadarbības starp eh, reģioniem, pilsētām. Mēs negūstam mācības no problēmām pagātnē. Bez ciešākas sadarbības ar mūsu pilsoņiem mēs arī šo problēmu nevarēsim atrisināt. Daudzi pilsoņi, galvenokārt Itālijā, eh, jūtas tā, it kā uz pilsoņi, eh, pret pilsoņiem izturētos kā pret kādiem ienaidniekiem. Un šī situācija ir nepieļaujama. Es uzskatu, ka Bulgārijā un Spānijā situācija varbūt ir mm, mazāk smaga, taču Itālijā vienkārši ir briesmīgi. Tātad mums ir divas krīzes, nav tikai viena krīze - resursu krīze. Un viss muļķīgākais risinājums būtu vienkārši mest ārā ar resursus pie atkritumiem. Taču vēl muļķīgāk ir šos resursus sadedzināt. Ja jūs gribat dedzināt mūsu resursus, tad eh, vismaz eh, ir eh, jāatbrīvo visa tā vieta un jāizmanto direktīva, lai šos resursus pārstrādātu. Jāizstrādā moderna atkrituma apsaimniekošanas stratēģija. Paldies! Herzlichen Dank! Paldies! Tagad Eiropas konservatīva un reformistu grupas vārdā Girlings kundze lūdzu. Thank you, President. Uh, Paldies, priekšsādātāji! Es vēlējos uh, augstu vērtēt šo ziņojumu savas politiskās grupas vārdā. Par atkritumu apsaimniekošanu uh, esmu runājis daudz, jo darbojos arī vīdes komitejā. Un šis ziņojums uh, ienes tādas uh, jaunas vēsmas, jo temats ir aplūkots no cita redzeslēņķa tiek runāts arī par atkritumos uh, izgāstām interesēm. Un jāsaprot, ka ir daudz cilvēku, kas strādā šajā jomā, un viņi strādā ļoti smagi, lai panāktu savu interešu aizstāvību. Un mums ir uh, eh, jāplūko viskopaina, nevis fragmenti. Uh, izlasīt šo ziņojumu ir ļoti vērtīgi, un mums ir jāsaprot, ka tas ir tāds temats, kas īstenībā nu, skara jebkuru cilvēku ikdienas dzīvi. Uh, Un īstenībā es eh, tiekoties ar saviem vēlētājiem jūtu, ka tas ir jautājums, kas eh, viņus eh, satrauc un patiešām skar tiešā veidā. Protams, Eiropas parlamentu vērtēs pēc tā, kā mēs atbildēsim uz pilsoņu gaidām un interesēm. Un īstenībā, ja mēs neko nedarīsim lietas labā, tad visa šī runāšana būs tikai tukšu salmu kulšana. Ziņojums nu dienu ir ļoti saistošs un noderīgs. Protams, mēs runājam arī par lielām atšķirībām, kā atkritumi tiek apsaimniekot katrā dalību valstī. Un es īstenībā augstu vērtēju to, ka ir šādas atšķirības, un augstu vērtēju arī to, ka ziņojumā ir uzsvērts subsidiaritātes princips. Mēs runājam par atkritumu pamatdirektīvu. Es domāju, ka jūs noteikti atceraties, ka es kādreiz ļoti kritizēju Karolīnu Džeksoni, jo viņa bija tieši referenta par atkritumu pamatdirektīvu. Un viens no principiem, ko viņa aktīvi aizstāvēja, bija tāds, ka dalību valstīm vajadzētu ļaut ievērot subsidiaritātes principu pēc iespējas vairāk, ņemot vērā tādus ļoti skaidri nospraustus mērķus. Esmu arī nesen tikusies ar Karolīnu, un viņa īstenībā ir vīlusies, ka dalību dalību valstīm tika dota tik liela e, rīcības brīvība, bet tās neuzrāda nekādus rezultātus un mērķi netiek sasniegti. Kas mums ir jādara? Mums ir jānosprauž skaidri mērķi, bet mums nevajag atkal dalību valstīm uzkraut veselu kaudz ar jauniem likumiem. Nē, jāparūpēs, lai spēkā esošie tiktu pārņemti labāk un efektīvāk. Uh, Tātad mums ir konkrēts ietvars, un ja mēs ar šo likumu palīdzību neko nepanāksim, tas būs patiešām bēdīgi. Un es biju ļoti pārsteigta, ka manā vēlēšana apgabalā bija tik daudz pārkāpumu procedūru, jo man šķiet, ka apvienotajā karalistē darbs norisinās visai labi šajā jomā. Tikai vēl viens jautājums. Jā, es aizstāvu kodolu enerģiju, bet kodolu enerģija ir jāizstrādā ļoti stingrā kontrolē un pateicoties labai veiksmīgai tehnoloģijai. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs GUE NGL grupas vārdā uzstāsies Nikolaus Kuntis uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Dārgie kolēģi! Anglo kunga ziņojums ataino, cik daudz mm, lūgumrakstu komiteja ienāk lūgumrakstu par atkrituma atsaimniekošanu. Tas nu, norāda divām lietām. Pirmkārt, šī problēma ir ļoti smaga, un otrkārt, dalībvalstis nav savu pienākumu augstumu saistībā ar atkrituma apsaimniekošanu, un tas rada problēmas gan veselībai, gan videi. Ziņojumā arī ir pausts viedoklis, ka saskaņā ar eh, kopienas tiesību aktiem dedzināšana ir pēdējais risinājums, taču ir tāds valsts kā manējā, kurā pārstrāde ļoti zemā līmenī, un tā tad atkal tiek ražoti jauni atkritumi, un tas viss tiek dedzināts. Un tas, protams, rada problēmas tajos reģionos, kuros ir šīs iekārtas. Tas jo īpaši smagas skan vide un iedzīvotāju veselību. Un tagad pievēršoties atkal ziņojumam. Dažos gadījumos komisija vienkārši paceļ rokas, tā šiet ignorē tādus gadījumus. Piemēram, kad tiek sagatavots plāns atkrituma apsaimniekošanai, tiek eh, īstenoti pētījumi, vides ietekmes novērtējumi, taču tajos ir eh, daudz kļūdu, un man šķiet, komisārs Kunz, ka te komisijai būtu jāstrādā kvalit kvalitatīvāk. Šī direktīva ir laba, un tai būtu jāļauj mums labāk apstrādāt atkritumus. Paldies! Paldies! Nākamais EFD grupas vārdā runās Lavrakus kungs uz pusotru minūtu, lūdzu. E, Paldies! Priekšstādātājs. Sākumā es gribētu apsveikt Itur Gaisu kungu par viņa lielisko ziņojumu. Mēs par to runājam mūsu komitejā, un e, jau toreiz mēs viņam par to pateicāmies pirmajā lasīmā. Eiropas pilsoņi sagaida, ka dalībvalstis rīkojas. Un tas visvairāk attiec tieši uz atkritumu apsaimniekošanu ar attiecīgajiem līdzekļiem. Atkritumi e, rada negatīvas sekas gan piedzīvotāju veselībai, gan videi saskaņā ar ANO informāciju līdz 2030. gadām. E, cilvēkiem būs jācīnās pret imigrāciju, pret sociālo atšķirtību un pret negatīvām sekām uz vidi. Es nezinu, vai tā ir taisnība, taču katrā ziņā šī problēma ir ļoti svarīga. Lūgumrakstu komitē mēs saņemam daudz lūgumus par šo tematu. Tas ir visplašāks kartais temats. Tātad, uh, Es ierosinātu, tāpat kā ziņojumā, lai tiktu īstenot 2008. gada direktīva par atkritumiem. Tur ir noteikti noteikumi uh, cilvēku veselības un vidas aizsardzībai. Jāizvairās no negatīvajām sekām saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu. Nepieciešama arī līdzekļi, protams, šiem mērķiem arī mūsu iedzīvotāji ir jāizglīdo attiecīgi, lai viņi zinātu, kā atkritumi ir apsaimniekojami. Tas ir saistīts ar ekonomiskiem aspektiem. Tam Eiropā jāpievērš ļoti liela uzmanība. Paldies! Paldies! Tagad uzstāsies Mocer kungs, viņš ir pie grupām nepiedarošs deputāts. Pusotra minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Divi miljardi tonu uh, atkritumu, 40 miljonu tonu īpašo atkritumu. Tas ir atkritumu skaits, kas tiek saražots uh, Eiropas Savienībā katru gadu. Korejā, Rietum, Eiropā un Ziemeļamerikā ir ļoti daudz uzņēmumu, kas pārstrādā atkritumus, bet tik un tā mēs ražojam ļoti daudz atkritumu joprojām. Un mums eh, nevajadzētu par zemu novērtēt arī to, cik ārkārtīgi eh, lielas izmaksas eh, notiek šajā Eh, jomā, jo, piemēram, Amerikā tiek ražoti ļoti izsmalcināti, mm, izsmalcināta aparatūra, bet, piemēram, daudz atkritumi, lai samazinātu izmaksas, tiek vienkārši aizvest uz attīstības valstīm un uz Āfriku. Un eh, ir arī eh, konstatēts, ka ir daudz vielu, ko, piemēram, nevar pārstrādāt neskaitāmas reizes. Un, uh, Tādēļ mums ir jārunā par to, ka ir arī ārkārtīgi daudz uh, atkritumu transportēšanas uh, visā Eiropā un ir arī šie nelegālie poligoni. Protams, uh, ir jāpaskatās, uz kurieni tiek eksportēti elektroniskie atkritumi. Šim kontrolēm ir jābūt sistemātiskām. Bet pirmām kārtām ir jāizvairās no jaunu atkritumu ražošanas un tika um, izdot arī attiecīgi direktīvu šajā jomā. Mums ir jāpadomā jādomā arī par kodola atkritumu apsaimniekošanu, un e, īstenībā tas ir vēl viens iemesls nebūvēt jaunas atomelektrostācijas. Paldies! Un tagad uzstāsies Maconī kundze divas minūtes. Grazie, prezidente, jau varu ringraciāt. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties mūsu referentam Iturgais kungam, pateicos par viņu īstenoto darbu. Šis pašinstīvas ziņojums no lūgumrakstu komitejas izrietējis no šīs steidzamības sajūtas, ka patērētāji lūdz, lai mēs eh, risinām atkritumu problēmu. Ļoti daudz eh, lūgumrakstu mūsu komitejā tiek saņemti tieši, no, tieši par atkritumu apsaimniekošanu, jo netiek ievērot eh, kopien, netiek ievērot kopienas tiesība akti īpaši attiecībā atkrituma apsaimniekošana 114 eh, lūguma raksti īsā, ja tā varētu sacīt, eh, laika periodā, un eh, šie lūguma raksti bija no 16 dalībvalstīm, galvenokārt no Spānijas, Itālijas, Grieķijas. Un visbiežāk sūdzības ir tieši par nepareizu uh, tiesību aktu īstenošanu, izveidojot atkritumu pārstrādes centrus. Protams, eh, tiek izmantot modernā tehnoloģija, taču cilvēki par to nav pārliecināti. Te ir daudz problemātisks jautājumu, īpaši ņemot vērā pašreizējo ekonomisko krīzi, kas arī lielā mērā ietekmē uh, nelabvēlīgi ietekmē Eiropas Savienību. Komisija ir izcenojusi daudz pētījumu šai jomā. Komisija ierosina citādu pieeju atkritumiem. Atkritumi tad būtu jāuzskata par uh, resursiem, un tas ļaut ietaupūt, ietaupīt 72 miljārdus eiro Eiropas Savienībā. Un tas radīja 40 tūkstošu darba vietu. Un tas arī mazināt negatīvos ietekmi uz vidi un veselību. Paldies! Dank. Paldies! Nākamā palījā Dēlī kundze. Vienu minūtu. E, Paldies, priekšsēdātāji! Arī es no savas puses gribu pateikties mūsu kolēģim Iturgais kungam, jo viņš ir īstenojis e, nopietnu objektīvu padziļinātu ziņojumu. Viņa pieeja bija tiešām teicama, un šis temats, kā zināms, ir ļoti svarīgs. Šis temats nodarbina Eiropas prātus jau daudzus gadus. Es uzskatu, ka šajā ziņojumā esošā informācija varētu ļaut dalībvalstīm komisijai labāk pielāgot viņu politikas. Te ir jārisina problēma, kas dažādās dalībvalstīs ir dažāda apjoma, tomēr tā kļūst arvien nozīmīgāka. Manuprāt, dalībvalstīm obligātā kārtā ir jāsniedz informācija saviem pilsoņiem ne tikai skolās, jāizveido uzticēšanās gaisotni saistībā ar šo tēmu, kas skar pilnīgi visus. Man nav nekādu šaubu par to, ka e, tiek secināts, ka tiek pā, e, pārkāptas vides tiesības, tad jāraugās, kāda varētu būt pārobežu sadarbība. Paldies! Paldies! Rika Manera, uz pusotru minūtu lūdzu. Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan... Priekšsēdētāja kungs, e, no sākuma vēlos apsveikt referentu Iturgais kungu par viņu izcilo ziņojumu. 2004. gadā līdz 2010. gadam lūgumrakstu komiteja eh, nodarbojās ar 114 lūgumrakstiem par eh, tiesas procesiem saistībā ar atkritumu apsaimniekošanas likumdošanu Eiropas Savienībā. Tas tiešām ir svarīgs jautājums pilsoņiem. Ir lielas atšķirības eh, atkrituma apsaimniekošanas politikas īstenošanā dalību valstīs, un mums ir attiecīgi jārīkojas. Atkritumu apsaimniekošanas ietver direktīva ir eh, direktīva, kur ir iznojuši tikai sešas eh, dalībvalsts un ir iznojuši to laicīgi, mums nevajadzētu aizmirst, ka atkritumi ir resurs. Un atkritumi ir uh, joma, kas varētu uzlabot Eiropas Savienības nodarbinātības politiku. Paldies, es jums uzdāvinā, jūs mums uzdāvinājāt pusminūti, tas ir ļoti jauki. Tagad Mirandas kundze, vienu minūtu. Obrigada. Senhora Iturgais, parabéns pelo seu relatório. Paldies. Iturgais kungs. Esmu nobažījusies, ka jūs uh, savā ziņojumā nerunājat par to pašu, par ko jūs runājāt, kad jums bija lielāka vara. Jūs nedomājat eh, par labāku atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādāšanu un apsaimniekošanu. Tad, kad jūs bijāt valdībā, jūs par to nerūpējāties. Galīcijas valdība plāno būvēt jaunu atkritumu dedzināšanas iekārtumu. Viņiem šķiet, ka tas būs kaut kāds jauns risinājums. Un viņi neskatās uz to, ka um, šī jaunā iekārta tiešā veidā ietekmēs 3 miljonu cilvēku dzīvi un, protams, radīs arī uh, ļoti nospiedošu iespēju uz vidi. Līdz ar to jūs nesat ievērojis 16. un 18. pāntu, kur ir runāts par informācijas apmaiņu un dialogu izveidi. Par to jūs nerunājāt. Protams, ir jāapsaimnieko atkritumi, bet lūdzu parādiet savu ziņojumu Galīcijas valdībai. Paldies! Herzlichen Dank! Paldies, Mirānas kundzei, un tagad uzstāsies Angurākis kungs uz vienu minūtu. Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση ενώ περιγράφει τα περιβαλλοντολογικά εγκλήματα... Priekšsēdētāji, šis ziņojums uh, uzrāda noziegumus pret vīdi, kas tiek īstenoti atkrituma apsaimniekošanas jomā. Taču tā vietā, lai piedāvātu cīņu pret uh, mm, piesārņošanu, te izskan uh, uh, slāvas dziesmas savam darbam, direktīva uh, norāda, cik lielā mērā tiek uh, uh, lielās pilsētas piesārņo uh, vidi. Excuse me? Kolēģi, priekšsēdētājs uh, pārtrauc runātāju. Varbūt, ka jūs varētu runāt uh, lēnāk. Mēs jums dosim vairāk laika, bet šķiet tūkiem ir grūti jūs panākt. The beginning or... No, no, no. <laughs> It's okay, okay. But... So... Tātad nesāciet uh, savu runu no sākuma, bet vienkārši runājiet tālāk. Tātad šis ziņojums ataino noziegumus, uh, monopoli uh, un Eiropas Savienības uh, iestādes uh, īstenošos uh, noziegumus. Grieķijā, Argolīdas reģionā Uh, tiek uh, apdraudēta darbinieku dzīve, jo viņi dzīvo pie toksisko atkritumu poligona. Eiropas Savienībai būtu jānodrošina strādājošo uh, veselības aizsardzību un vidas aizsardzību. Paldies! Paldies! Tagad Salvīnī. Borgēcijo kungs, uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājkungs. Tas ir ļoti labs ziņojums, ļoti labi līdzsvarots, un tas eh, pareizi atsaucās uz eh, subsidiaritātes eh, principu. Tas atzīst to, cik svarīga loma ir dalībvalstīm šajā jautājumā. Bet tas parāda arī to, ka ir divi vai trīs ātruma Eiropa, divi uh, ātruma manā valstī. Reģionālās uh, iestādes, piemēram, Neapolē un Kampānijā, uh, tad viņas ir īsa apkaunojums Itālijai. Un mēs tiešām, mums tiešām ir kauns par to, kas notiek. Un tad ir arī eh, ļoti veiksmīgas teritorijas, kā piemēram eh, Po upes reģionā. Eh, ir daudzi Ziemeļlīgas mēri, kuri ir ļoti civilizēti un kuri apmāca savus iedzīvotājus, kā apsaimniekot atkritumus. Un līdz ar to tas ir kā labs piemērs visai pārējai Eiropai. Ziemeļitālija tiešām ir piemērs pārējai Eiropai. Un tad mēs arī atbalstām šos lūgumrakstus lai Eiropa, tad, ja to palīdzību Eiropas iestādes var saprot, kāda ir situācija kampānijā, um, tad atkritumu uh, apsaimniekošana rada uh, risku mm, turistiem, kur tur ierodās. Kolēģi Bogicu, vēl. Borgēcio kungs, ir zilās kartīts jautājums. To vēlas uzdot Alfāno kundze. Vai jūs atbildēsiet? Pirzie, Alfāno. Alfāno kundze, lūdzu. Ehm, credo sia l'ennesima volta che il collega. Eh, Bargeses kundze atsaucās uz uh, eh, Paupes reģionu. Es gribētu zināt, vai, vai tā, viņaprāt, ir tātad eh, kāda mītiska vieta. Viņš atsaucās uz Neapoli un kampānijas reģionu. Viņš pareizi teica, ka uh, par to, kāda situācija ir Neapolē. Es gribētu zināt, vai viņš runā par Itāliju. Uh, Tātad vai, ši, vai šis reģions ir Itālijā, Paups reģions? Lūdzu atbildiet. Consultare la navetta del Parlamento europeo in cui modestamente sono indicato. Ja mēs mm, apskatām to, kas rakstīts mm, dokumentos, eh, tad, tad Padānija, Paups reģions tur ir minēts, bet arī ceļakartēs to var visu izlasīt. Tātad eh, var salīdzināt eh, šī reģiona eh, divas daļas. Jums vajadzētu to saprast, ka ir taču kartas. Paldies par šo precizējumu. Tagad došu vārdu Bulānu kungam divas minūtes. Priekšstādātāja kungs, dārgie kolēģi, es gribu pateikties Iturgājas kungam referentam par viņa lielisko darbu, par garajām diskusijām un par viņa pacietību. Šis ziņojums ir ārkārtīgi svarīgs. Tas mums ļauj šajā parlamentā uzrādīt eh, komisijai un padomēji mūsu iedzīvotāju bažas. Lūguma raksti par saistībā ar vidi ir ļoti lielā skaitā, un šis temats nodarbina mūsu iedzīvotāju prātus. Tas norādīja arī uz sabiedrības problēmām. Tikai tagad mēs uh, apzināmies to, ka tas, kas netiek izmantos, tiek izmests. Pilsoņi par to ar vien vairāk ir jāinformē, taču šis ziņojums arī ataino uh, to, ka dalība valstis nav savu uzdevumu augstumos. Tikai sešas dalība valstis ir transponējušas atkritumu ietvaru direktīvu. Dažkārt uh, ir secināts, ka atkrituma apsaimniekošanas ziņā nepastāv caurskatāmība. Bieži vien dalībvalsts dara, ko gribas. 72 miljārdu eiro tāds ir eh, apgrozījums šajā atkritumu tirgu, un tas, protams, arī rada zināms eh, monopols. Eiropas komisijai tomēr arī šajā ziņā jādara savs darāmais īstenojot šīs direktīvas uh, piemērošanu. Ja neviens šai spēlē reāli nepiedarīsies, tad mēs turpināsim zaudēt laiku un naudu, īstenojot šīs pārbaudas un atkārtotas pārbaudas procedūras. Uh, mums būtu jāiestājas par lūgumu rakstiesniedzējiem, kur šis jautājums uztrauc. Paldies. Blau... Paldies. Ir zilās kartīts jautājums. To uzdos. Tātad zilās eh, kartīts jautājums. Rūbiga kungs vēlas to uzdot. Jūs atbildēsiet jautājumu? Lūdzu, Rūbiga kungs. Jā, rīktie cīņā. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju uzdot jautājumu Balāna kungam. Ja mēs runājam par eh, šo atkritumu ķēdi, un īstenībā tā ir arī resursu ķēde, vai, piemēram, nākotnē labāk šķirojot atkritumus, mēs varētu radīt kaut kādus jaunus resursus, un varbūt, ka izpētes programma 2020 varētu piedāvāt kaut kāds jauns alternatīvs, kā šīs vielas izmantot no jauna. Paldies! Paldies! Bulanda kungs, lūdzu atbildiet! Turgaz les choses euh, sont énoncées. Euh... Nu, situācija jau ir skaidra. Mēs runājām par atkritumu šķirošanu. Es te smalkāk par to nevaru stāstīt. Nu, vismaz nav šo jautājumu, kas tika uzdots. Paldies. Ļoti jauki, paldies. Pirilo, kungs, viena minūte. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēkungs. Simtiem eh, lūguma rakstu, kuri eh, tiek izsūtīti parlamentā no daudzām dalībvalstīm, tās mums ir eh, likušas saprast, cik svarīga ir atkrituma apsaimniekošanas problēma. Un interesanti saistībā ar ziņojumu ir tas, ka uzmanība tiek pievērsta nelegāliem atkritumu poligoniem attiecībā uz manu reģionu. Tajā ieradās NV komitejas delegācija uz Kalabriju, un tika uh, atrasts uh, daudz cēzijas 137, kas ir, atkartum, kas ir radioaktīva viela. Un ir uh, skaidrs, ka uh, tā ir Eiropas uh, līmeņa problēma. Tur ir nelegāla atkritumu uh, pārvadāšana, un komisija līdz šim ir ignorējuši šo problēmu. Es vēlētos teikt, ka visticamāk dažas uh, dalībvalstis nepareizi īsteno šo direktīvu, tas skatā arī Itālija. Uh, un turpinās atkritumu kontrabanda. Mums ir jādomā, kā risināt šo jautājumu Eiropas līmenī. Paldies! Paldies! Tagad uzstāsies Zārbuguns vienu minūtu. <clears throat> Această rezolūcija ir e numero... Paldies, priekšsēdētājkungs. Šajā rezolūcijā ir uzskaitīti 150 gadījumi no 15 dalībvalstīm, kurās, eh, dal, eh, kurās pilsoņi ir eh, sūdzējušies par atkritumu īstenošanas direktīvas īstenošanu. Mēs zinām, ka tā ir aizbērga redzamā daļa, kaut arī mēs nezinām par visiem gadījumiem lūgumrakstu komitejā. Es zinu par gadījumiem Rumānijā, Tas viss norāda, ka dalībvalstīm neizdodas īstenot šos tiesību aktus, kuri ir tik svarīgi uh, vides uh, un sabiedrības veselībai. Vienlīdzīgā mērā satraucoša ir arī situācija uh, atkritumu uzglab uzglabāšanā. Es bieži esmu paudusi bāžas par šo jautājumu parlamentā komisijai, un komisija ir atbildējusi, ka direktīva par atkritumu uzglabāšanu ir pietiekama lai aizsargātu vidi. To skaitā arī eh, saistībā ar cienītu izmantošanu. Un komisija ir eh, teikusi, kas notiks. Jā, direktīva par atkritumu uzlabošanu tiks e, eh, iztenota iz, tikpat slikti kā atkritumu apsaimniekošanas direktīva. Un sekas tam varbūt tiešām graujošas. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Paldies, kolēģi! Tagad esam noslēguši runātāju sarakstu un sāksim brīvā mikrofona procedūru. Nu, protams, kā vienmēr ir vairāk runātāju nekā brīvā laika, tādēļ tie kolēģi, kas nepiedalījās debatēs, varēs izteikties debatēs brīvā mikrofona procedūrā, un, protams, šeit ir jābūt, nu, godīgumam pirmā ir Magines skundze, lūdzu. Vēlējos pateikties referentam par darbu pie ziņojuma. Daudziem pilsoņiem, kas raksta lūgumu rakstus, eh, es gribētu pateikt, ka ir daudz eh, pilsoņu, kas, piemēram, eh, nedomā par atkritumu apsaimniekošanu. Tādēļ ir jābūt nu, plašākām informēšanas kampaņām, kā apsaimniekot atkritumus gan mājās, gan darbā. Es domāju, ka ļoti daudz varētu darīt, ja cilvēkus aizvestu ekskursijā uz tiem poligoniem, nu, kur viss nav gluži kārtībā. Viņi viņi varbūt eh, padomātu divreiz pirms ražot tik daudz atkritumus. Eh, netālu manā reģionā ir vecs atkritumu poligons, un tas eh, rada ļoti daudz problēmu gan cilvēkiem, kas tur dzīvo, gan, protams, nodara kaitējumu vidēji. Uh, Es gribēju pavaicāt komisārai kaut ko par riepu pārstrādāšanu, jo īstenībā šeit arī ļoti daudz, um, ko var gūt, un tā ir laba iespēja. Tam ir noteikti pievienotā vērtība. Paldies, un tagad tīkau kundze, vienu minūti. Petițiile adresate Parlamentului European semnal... Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas parlamentam iesniegtie līgumraksti uzrāda, kad, eh, ka dalībvalsts neievēro tiesību aktus atkrituma apsaimniekošanas ziņā un sabiedrības uh, informēšanā. Tiek, radīti, uh, tiek radīts piesārņojums vidē. Daudzās dalībvalstīs tiek uh, īstenot centieni izveidot attiecīgu struktūru, aprīkojumu un programmas. Komisijai būtu jāatbalsta dalībvalstis, eh, sniedzot finansējumu mehānismiem un izstrādājot eh, vadlīnijas atkrituma apsaimniekošanai. Tam būtu jātiec īpaši uz apdzīvotajām teritorijām, teritorijām, kurās ir skolas un eh, slimnīcas, lai arī izvairītos no ūdens piesārņojuma. Jābūt attiecīgai sabiedrības informēšanai, apspriedēm ar sabiedrību plānošanas uh, fāzē, jau labāk, lai labāk īstenotu labākās prakses paraugas. Paldies! Paldies! Rūbika kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es atbalstu tās idejas un domas, kas ir paustas regulā un ziņojumā no savas puses uzskatu ka lielāka uzmanība ir jāpievērš organisko atkritumu pārstrādei jo īpaši tajos rajonos kur ir aktīva lauksaimniecība. organiskie atkritumi ir samērā viegli utilizējami ja tos sadedzina taču tā mēs zaudējam lielas vērtības. izejot no šo atkritumu veida ļoti labi var iegūt produkciju ar jaunu pievienoto vērtību un šeit to finansēt varētu arī no lauksaimniecībai paredzētā otrā pīlāra. nepieciešams ieviest stingrākus standartus gan atkritumu apsaimniekošanā gan arī ķīmisko vielu izmantošanā lauksaimniecībā un rūpniecībā. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Als nächstes hat für eine Paldies. Pāškas kungs uz vienu minūtu. Vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka. Na... Priekšsēdētāji, komisāras kundze, atkritumu apsaimniekošana ir ļoti jūtīgs temats arī mūsu pilsoņiem. Tādēļ mēs esam uh, atzinīgi vērtējuši to, ka komisija vēlas uh, kontrolēt to, kā likumdošana uh, tiek īstenota dalību valstīs. Mēs uh, esam bijuši par lieciniekiem tam, ka daudzas valstis nevēlt pietiekam daudz uzmanības šiem jautājumiem. Ir uh, simtiem um, nelegālu poligonu un tūkstošiem nepilnvērtīgi apsaimniekotu poligonu. Un tas norāda, ka Eiropas Savienības no normas netiek ievērotas un komisija nav to pietiekami labi kontrolējusi. Es domāju, ka apsaimniekošana varētu kļūt arī par nozīmīgu tautsaimniecības nozari un varētu palīdzēt mums labāk sargāt vidi. Jādomā arī par atkritumu apsaimniekošanas mehānismiem. Tiem jākļūst efektīvākiem. Paldies! Paldies! Un tagad gribēju teikt, ka mums ir uh, jādomā, kam dot vārdu, lai ievērotu to, to, cik daudz laika mūsu rīcībā. Un pēdējais, kas uzstāsies šajā procedūrā, ir Sikierska kungs, lūdzu. Nielegalne czy prowadzone niezgodnie z przepisami składowisko. Paldies, priekšsēdētāji. Nelegālā atkritumu izgāšana vai arī nelegālie incinētori mūsu dalībvalstīs uh, arvien biežāk uh, parādās. Un tā ir arī naudas izmešana atkritumu tvernē, jo mēs taču varētu uh, tādā veidā vēlreiz iegūt uh, ļoti vērtīgas uh, izēvielas. Um, lauka apvidos ir jāizvērš informēšanas kampaņas, lai sabiedrība zina, kāda būs labuma no labas atkrituma apsaimniekošanas. Ir jākoordinē atkrituma apsaimniekošana vietējā un reģionāla līmenī. Vēl ir arī jāsniedz skaidra informācija, tajā būtu pieejamai iedzīvotājiem. Un tas attiec ne tikai uz atkritumu atdalīšanu, širošanu, bet arī uz visu atkritumu pārstrādes ciklu. Uh, Daudzās dalībvalstīs ir eh, ieguldīti daudz līdzekļu atkrituma apsaimniekošanu. Jāņem vērā, ka šī joma ir viena no uh, savienības prioritātēm un jāmainās labākās prakses paraugiem. Paldies. Eh, Paldies. Tagad vēlreiz izteiksies uh, Georgievas kundze komisijas vārdā. Divas minūtes jums lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju arī eh, patiesi pateikties kolēģiem, eh, deputātiem par šīm tik pamatīgajām diskusijām. Un tās ļoti labi ilustrē arī to, cik jautājums eh, ir aktuāls mūsu pilsoņiem. Gribēju uzsvērt vairākus principus. Pirmām kārtām galvenā komisijas prioritāte ir domāt par to, kādā secībā darīt visu tā, tad izmantot atkārtoti, pārstrādāt, kaut ko atgūt un tikai tā tad, ja tas nav iespējams, dodieties pie atkritumu spāņa, ņemot vērā uh, to, kādu ietekmi tas atstās uz vidi. Un, protams, mums atkrituma apsaimniekošana ir jāuztver ļoti nopietni. Kā mēs varam palīdzēt dalību valstīm? Protams, mēs varam rādīt paraugu praksi, uh, nākt talkā un kontrolēt uh, dalību valstu pārvaldības uh, plānus, lai varētu saprast, ka dalība valstis dara pietiekam daudz, lai risinātu problēmas. Tās desmit valstis, kuras sastopams visnopietnākās problēmas, um, ar tām tiks organizētas individuāls tikšanās, lai varētu pātrināt lietu gaitu. Ja uh, ar darīto nebūs gana, mēs esam uh, Uh, apņēmušies uh, turpināt pārkāpumu procedūras no 19 uh, uzsāktajām, 9 joprojām turpinās. Bet, protams, ir iespējams arī dalību valsti saukt uz Eiropas kopienu tiesu par ES likumu pārkāpšanu. Gribēju pateikt, ka viena trešdaļa no vides pārkāpumiem ir saistīti ar to, ka atkritumu apsaimniekošana netiek pilnībā īstenota. Es pilnībā piekrītu tam, ka mums nevien pašiem ir jāsakārto sava durvju priekša, bet arī ir jāparūpējas par to, kas notiek attīstības valstīs. Ja mēs savus atkritumu kalnus aizsūtām uz citu kontinentu, īstenībā tas eh, nu, nekādā veidā neuzlabo mūsu planētas vidi. Gribēju atsaukties uh, uz to, ko teica parlamenta deputāti. Šajos tik grūtajos laikos atkrituma apsaimniekošana, pārstrāde, atkārtot izmantošana noteikti ir laba ekonomiska iespēja un nevajadzētu to izlaist no rokām. Tika uzdots jautājums par uh, raktuvju atkritumiem. Uh, Pēc vairākiem negadījumiem e, komisija ir sniegusi paziņojumu un ir izstrādājusi ļoti stingru direktīvu šajā jomā. Mēs ļoti cieši sadarbojamies ar valstīm, arī ar Rumāniju, lai garantētu, ka šī direktīva ir pilnībā īstenota. Un visbeidzot, es atvainojos, ka pārsniedzu savu laiku. Tātad par sabiedrības informēšanu. Protams, tas ir jādara un gribēju pateikt, ka ļoti daudz esmu strādājusi vides jomā un es sāku strādāt šajā jomā tādēļ, ka kāds mans ģimenes loceklis ļoti smagi saslima, eh, pama, gruntsūdeņu piesārņojumu dēļ, tātad tādu personisku iemeslu dēļ sāku darboties šajā jomā un pilnībā atbalstu deputātu domas. Paldies! Paldies! Nu, īstenībā šis jautājums tika iesliegts eh, lūgumrakstu komitejā, tādēļ ir ļoti labi, eh, ka mēs uzturam dialogu ar pilsoņiem. Un tagad došu vārdu Iturgaisa kungam, referentam, divas minūtes. Gracias, señor presidente, especialmente gracias. Al... Paldies, priekšsēdētāji. Es gribu pateikties Georgievas kundzei komisārei par viņas interesantajiem atzinumiem. Un es arī pateicos kolēģiem, kas izteicās. Gribētu pievērsties dažiem viņu sacītiem komentāriem. Bija jautājums par to, vai ir laba doma, ka šīs debats norisinās eh, lūgumrakstu komitejā un ka tālāk tas norisinās šeit. Es gribētu aizstāvēt lūgumrakstu komiteju kā īsto vietu, kur norisināties šādu veidu debatēm. Mm. Lūguma raksti iesniedzēji Eiropas saimnības pilsoņi ir vērsušies bieži vien tieši lūguma rakstu komiteja. Jā, šis jautājums skar arī vīdes komiteju, tā var nāk klājā ar ziņojumu atzinumiem, tas pats attiecas citām komitejām, taču uzskat, ka lūguma rakstu komiteja ir svarīga. Tad, kad uh, Eiropas saimnības pilsoņi uh, grib ar mums sazināties, tad viņi sazinās ar šo komiteju un viņi gaida, ka mēs viņiem sniegsim atbildi. Mēs nedrīkstam vienkārši novērst savu skatu, mums ir jārisina šīs problēmas, citādi nav jēgas no lūgumrakstu komitejas. Protams, ka mēs lūgumrakstu komitejā nopietni strādājam, lai risinātu mūsu pilsoņu problēmas. Un vēl es gribētu sacīt dažiem kolēģiem kā lūgumrakstu iesniedzēji ir vērsuši masu uzmanību uz problēmām atkrituma apsaimniekošanas jomā un bieži vien arī uz tiem gadiem, kad dalībvalstis neizpildiesību aktu prasību šai ziņā. Un mēs nodarbojamies ar šīm problēmām, ar šiem lūgumrakstiem. Mēs pieprasām, lai dalība valstis attiecīgi īsteno atkrituma apsaimniekošanas direktīvu, izpilda visus tās noteikums attiecībā, piemēram, uz poligonu vai citu atkrituma apsaimniekošanas iekārtu izvietošanas vietu pamatēties uz uh, komisijas un uh, komisārs Georgievs sacīto, es domāju, ir pamats uzskatīt, ka mēs uh, dodamies pa pareizo ceļu, meklējot pareizo risinājumu visām problēmām, uz kurām norādīja dažādas politiskās grupas. Es uzskatu, ka šeit mēs uzsveram to, ka mēs vairs nevaram zaudēt laiku, mums nav laika, ko zaudēt, mēs nedrīkstam nerisināt šīs problēmas jo ir ļoti daudz lūguma rakstu no lūguma rakstu tiesniedzēju visā, padoms, visā Eiropas Savienībā. Paldies, esam noslēguši debats par šo darba kārtības punktu. Nu, varbūt tāda personiskas dabas eh, piebilde. Es uh, gribēju jums pateikties par to, ka mana debija uh, vadot šo sanāksmi man izdevās ļoti labi arī pateicoties jūsu sadarbībai. Paldies par to! nu, pa, arī īstenībā bez kungu un dāmu klātbūtnes, kas sēž man abās pusēs, tas gandrīz nebūtu izdevies. Un tagad nākamais darba kārtības punkts - Bastos kundzes eh, ziņojums par Dafne